Pan prezident. Vážený pane komisaři. Komisāra kungs, dāmas un kungi, šodienas sanāksmi varam turpināt. Pirmais jautājums ir jautājums, par ko ir atbildīga Balzānī kundze. Tas ir budžeta grozījuma numur 1 2012. gads projekts ITER projekta finansēšana. Un tagad lūdzu Balzanī kundze, jums tiek dots vārds. Grazie, prezidente. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi, dārgais komisāra kungs ar šo priekšlikumu, par kur mēs šodien diskutēsim. Es vēlētos pateikt to, ka tas līgums, kuru mēs esam noslēguši ar dažādām institūcijām, tas atbalsta finansējumu ITER programmas īstenošanai. Un tas atbilst arī īstenošanas vienai ceturtajai daļai 12. gadā. Uh, Jautājums ir par Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī Japāna un Ķīna ir iesaistīti ITER projektā. Šim projektam ir nepieciešama papildus maksājuma saistības, un runa iet par vairākām miljārdu eiro. Tas nozīmē, ka mums ir mazliet jāpamaina viens šķērsvītra 2012 budžeta grozējums, un ar šo priekšlikumu uh, parlaments vēlētos atbalstīt 650 miljonu papildu piešķīrumu šiem gadiem. Un eh, tādējādi tas ir bijis viens no būtiskākajiem lēmumiem Eiropas Savienības budžeta grozījumos. Es vēlētos apgalvot, ka tas ir bijis tiešām ietekmīgs zinātnes atbalstošs lēmums. Uh, Un es ceru, ka tas ļaus mums vienoties arī par 2012. gada budžetu. Tādējādi mums izdosies palielināt resursus, kas ir nepieciešami ITER projektam 12. un 13. gadam. Pie tam runiet arī par citiem projektiem, par eh, mūža izglītības projektiem un arī par citiem un eh, mums vajadzētu izmantot tos instrumentus, kas ir Eiropas Savienības līdzībā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs projekts, un eh, tāpēc no parlamenta puses mums vajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu. ITER programma projektam 2012. un 2013. gadā negatīvi neietekmēs citas programmas, un to vajadzētu noteikti uzsvērt, un parlaments to arī ir darījis. Ar šo priekšlikuma ideju, mēs runājam par 12. gada budžeta izpildi, un mums vajadzētu uzmanību vēst arī uz citiem aspektiem. Mēs esam vienojušies par 12. gada budžetu, bet tagad, kad budžets jau ir sācis tikt izpildīts, tad es no tiesas ceru, ka mēs radīsim nepieciešamos līdzekļus vēl 2012. gada budžeta grozījumos šim projektam. Mums vajadzētu izrādīt labu gribu sadarboties, īpaši starp komisiju un parlamentu, jo tas ir nepieciešams, lai mēs īstenot ITER programmu. Paldies par ievadvārdiem, un tagad lūdzu komisāra kungs Levandovskis. Priekšsēdētāji, Frančiska, komisijas vārdā, esmu ļoti gandarīts par jūsu ziņojumu un parlamenta nostāju. Mēs esam vienojušies jau par to. Un ziņojumā viss ir atspoguļots. Šeit es runāju par politisko vienošanos, kas ir panākta 1. decembrī 2011. gadā. Runa ir par papildu ITER finansējumu, kas ir 1,3 miljārdi eiro 2012. un 2013. gadam, kas jau ir uh, papildu tiem 100 miljoniem eiro, kas jau ir iekļauti 2012. gada budžetā. Šādā veidā tiek palielināti griesti proporcionāli. Tiks samazinātā piekta sadaļa un uh, nolīgums ir noslēgts. Protams, Eh, bez jebkādas ietekmes uz 2013. gadu, jo mēs skaidri saprotam, ka eh, runājot par nākamā gada budžetu, mums nebūs vieglas sarunas, jo būs nepieciešams vēl atrast papildu 160 eh, miljoni eiro, neapdraudot Eiropas Savienības izvirzītos mērķus. Komisārī. Paldies komisāra kungam, paldies par šiem vārdiem, un tagad lūdzu Vispirms mums ir runātāji politisko grupu vārdā, un pirmais ir Laviekungs. Egregio prezidente, signor komisārio, kolēģi, come evidenziato la. Godātais prieksēdētāja kungs. Tieši kā jau Balcānī kundze uzsvēra, ir tā, ka budžeta grozījums numur viens šķērsvieta ir 2012 jau atspoguļo vienošanos, kas tika panākta starp dažādām institūcijām. Un runiet par 1,3 miljārdu eiro papildus piešķīrumu ITER projektām 2012. un 2013. gadiem. Tas nozīmē, ka papildu izmaksas finansējums ir jārod šajos budžeta kategorijās. Un runa iet par papildu saistību apropriācijām budžeta kategorijā 1A 1,3 miljārdu eiro apmērā. Mēs, mūsu politiskā grupa, vēlētos uzsvērt, ka ir jābalso par šās ziņojuma pieņemšanu, jo tādējādi mēs izpildīsim līgumu, kas ir ticis panākts jau pagājušajā gadā starp institūcijām. ITER projekts ir viens no svarīgākajiem projektiem, zinātniskajiem projektiem arī nākotnē, un doma ir tāda, ka 13. gadā pilnīgi noteikti šos līdzekļus vajadzētu rast. Mēs eh, diskusijās dažādās komitejās jau esam runājuši pēc būtības par šā proje projekta ideju, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi rast budžeta papildinājumus. Baģ eh, parlaments jau ir pieņēmis to, ka 13. gadā ir papildus jāpiešķir 360 miljoni ITER projektam. Un es esmu pārliecināts, ka šo naudu izdosies rast, neatņemot to citiem projektiem, kas tāpat ir svarīgi Eiropas Savienības zinātnes ietvarā īstenotajiem projektiem. Un tas ir svarīgi arī, lai mēs izpildītu Eiropas 2020 stratēģiju. Mēs esam uzsvēruši, ka ITER projekta izpildi ir svarīga. Paldies! Un tagad lūdzu Hercogas kundze. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim, a szocialista frakció. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es sociālistu politiskās grupas vārdā vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīta par šo ziņojumu Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka komisija, kā arī Eiropas parlamenta lielākās grupas, ir vienādās domās, un mēs varam tagad apstiprināt mūsu decembri pieņemto lēmumu. Un visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar uh, līdzekļu pārdali šajā uh, projektā, protams, nav, mm, nav viegli tagad nodrošināt finansējumu. Ir jāsaprot skaidri, ka līdzekļu piešķērums bija saistīts ar to, ka budžeta iestādes nebija drošas līdz galam par, par, par to, kā šis projekts izdosies. Mēs skaidri saprotam, ka ja mēs novilcināsim tagad finansējumu piešķiršanu, tad tas mums daudz maksās. Jo gal galā jebkāda veida projekta virzīšanas atlikšana var uh, apturēt to. Šeit ir jāsaprot, ka dalību valstīm ir sava loma, un te eh, dalību valsts ir deklarējuši savu politisko gribu, ka plāno atbalstīt šo projektu. Atceramies eh, globālas tendences attiecībā uz energotirgiem, arī uz globalizācijas tendencēm. Jāsaprot arī, ka tagad rodas arī jaunas iedzīvotāja grupas, kas uh, sāk patērēt uh, elektroenerģiju plašākā apjomā. Es varu teikt arī, ka tiešām elektroenerģija tiek patērēta arvien vairāk. Es pati un arī citi deputāti, mēs nākam no jaunajām dalību valstīm, bet atcerēsimies tagad to laiku, kad ITER projekts bija sācies. Un atceramies arī Eiropas Savienības pirmsākumus. Gorbačovs, kas savulaik uh, Mm, bija Padomjas Savienības uh, vadītājs, viņš runāja par to, ka ir nepieciešams pārveidot energotirgu. Viņš runāja nevis tikai par to, ka ir jāsamazina atomenerģijas izmantošana, un, bet arī par to, ka ir nepieciešams mainīt uh, energopiegādes, un ITR projekts bija sācies tieši ar to. Tāpēc arī Eiropas Savienības līdzdalība šeit ir nevis tikai uh, tehnoloģiskais izaicinājums un vēlme sadarboties, bet arī skaidra zīme tam, ka mēs uh, esam pārvarējuši daudzus, uh, daudzus šķēršļus. No Ungārijas nāk Nobel prēmijas laureāts, kurš tieši radīja šo tehnoloģiju, tāpēc man kā Ungārietē, Eiropietē, uh, ir īpaši svarīgi piedalīties šajā projektā. Es apzinos, ka es dzīvoju starptautiskajā vidē un uzskatu, ka šādi projekti ir obligāti jāizmanto, tāpēc es mēlos teikt, teikt ka ne tikai finansiāli, ne tikai energoapgādes ziņā, bet arī politiski mums šis projekts ir jābīd uz priekšu. Un tagad lūdzu Haglunda kungs. Thank you. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Labvakar visiem kolēģiem! Vispirmkārt, es vēlētos pateikties referentei Balcānī kundzei un konkrētajā brīdī šodien es vēlētos pateikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atbalstītu zinātnu un pētniecību, un es vēlētos pateikt, ka ir svarīgi, ka mums izdevās panākt vienošanos gan komitejā, gan arī mūsu politiskajā grupā, un tādējādi iter projekts turpināsies. Uh, Mums ITER projekta finansējums jau no paša sākuma ir licies samērā grūti izpildāms, jo padomu neizpildīja savas apņemšanās un padomu neizpildīja arī savu solījumu, ka tā atbalstīs zinātnes un pētniecības projekts Eiropā. Vienlaicīgi mēs novērojam tādu situāciju, kur padomu vēlējās samazināt 1A izdevumu kategorijas finansējumu, jo tieši no šīs izdevumu kategorijas tiek ņemts finansējums zinātnēji. Un e, tieši zinātne būs tā, kas ļaus mums īstenot Eiropu 2020 stratēģijas mērķus. Un tāpēc mēs uzskatām, ka, un mēs arī pateicām, nē, šīs kategorijas samazināšanai, to pateica gan budžeta komiteja, gan arī Eiropas parlaments. Un tāpēc mēs uzskatām, ka panāktā vienošanās ir ļoti, ļoti veiksmīga. Bet no mūsu politiskās grupas viedokļa raugoties, rezultāts nav ideāls, bet, protams, ka saruna ceļā ir jāaiziet uz kompromisiem, mums neko labāk panākt neizdevās. Es piekrītu, un to jau uzsver iepriekšējie runātāji, ka šis projekts ir svarīgs Eiropas nākotnē. Vienlaicīgi, paraugoties pagātnē, visiem ir skaidrs, ka mums vajadzētu varbūt sīkāk paraudzīties uz šā ITER projekta pārvaldību. Tas ir milzu projekts, tas ietekmē visu Eiropas nodokļu maksātāju naudu, un runa eh, runa iet arī par dažādiem fondiem, kas eh, veicina šā projekta īstenošanu. Šie fondi netiek adekvāti pārvaldīti, un tas ietekmē arī projekta īstenošanu. Tātad tas būtu tāds eh, darba spiliens medus mucā. Un patiesībā nākamajā finanšu plānā mums vajadzētu daudz striktākus risinājumus iekļaut ITER finansējumā, lai atkal nebūtu tā, ka pēc trim vai pieciem gadiem mēs naktī sēžam plenārsēdē un runājam par to, ka vajadzētu pārcelt kādu finansējumu no citiem izdevumu kategorijām uz ITER projektu. Cits moments, kas man bažīja, ir tas, ka padome neko nedarīja veselu laiku, un tad pēdējā brīdī mums izdevās varbūt vienoties, un tad padomu vēlējās atkal atgriezties pie diskusijām, un e, es nedomāju, ka mums vajadzētu tā rīkoties ar ITER projektu. Un, protams, beigās padomu vienojās, un tas mūs visus priecē. Mums vajag mācīties no pašu kļūdām un pagātnes kļūdām, jo stratēģija 2020, horizonts 2020, šīs e, vīzijas izpildē paredzētā nauda ir ārkārtīgi svarīga Eiropas nākotnē. Tātad, praktiski runājot, mums būs mazāk naudas citiem zinātnes pētniecības projektiem, bet es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šo jautājumu atrasināšanā. Paldies! Paldies par jūsu vārdiem un tagad lūdzu Durāns kundze. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropa vairāku gadu garumā un vēl varbūt vēl kādus gadus saskarsies ar būtisku lielu krīzi, ir budžeta problēmas, ir citas problēmas. Un valstis dara visu, lai panāktu līdzsvaru budžetā, bet mēs šeit Eiropas Savienībā brīdī, kad pat viss centīgākie no mums mēģināja samazināt budžetu, mēs tagad pieņemam šādu lēmumu. Šādā situācijā, kad mums ir ekonomiskā recesija, mums šodien, šovakar un arī rīt jārunā par budžeta palielināšanu par 650 miljoniem eiro, kas tiek piešķirti ITER projektam, papildus tai naudai, kas jau iepriekš tika piešķirta. Uh, Un tagad mēs runājam par budžeta kategoriju, kur ir vairāk kā viens miljards eiro, tas ir viens procents no visa mūsu budžeta. Tātad šeit mēs runājam par vienu miljardu vai ja 1,12 miljardiem eiro. Varbūt rezultāts šeit būs pie, 2050. gadā, varbūt 2080. gadā, varbūt. Vai mēs esam pilnīgi traki šādā sarežģītā situācijā, kad viss grimst, mēs piešķiram naudu projektam, kur vidējā termiņā nekādu rezultātu nebūs? Jā, iespējams, varbūt, ka mēs citiem naudu neatņemam, mēs eh, strādājam ar budžetu, kas ir eh, šim te mērķim, eh, izpēc mērķim novirzīts, bet tā jau nav atbilda. Mēs šeit neinvestējam atjaunīgajos enerģijas resursos Ja mēs to darītu, tad mums nebūtu jāgaida līdz 50. vai 80. gadam, mums būtu ātrāk rezultāts, varbūt 20. un 30. gadā. Mēs radītu papildus darba vietas. Tāpēc es nesaprotu, kā mēs varam rīkoties tik nesaprātīgi brīdī, kad mums ir tik liels ekonomiskās grūtības. Jūs teicāt, ka šis projekts uzsākās pēc augstākā kara beigām, bet tas bija pirms 30 gadiem. Bet vai tad mēs nesam pārskatījuši savus budžetus šajā laikā, vai pasauli nav mainījusies? Kāpēc mums ir jārunā par šo brīdī, kad eiropieši kļūst aizvien nabagāki un dalību valstīm ir problēmas ar budžeta ieņēmumu daļas izpildi? Un tagad mēs piešķirdam vairāk kā vienu miljārdu eiro. Un lietas uh, turpināsies, kā jau tās ir pašlaik, un mēs joprojām turpināsim investēt šeit naudu. Nu, brīdī, kad viss eh, norāda uz to, ka nekas labs šeit jau īstenībā gaidāms, tāpēc mēs nevaram balsot par šādām izmaiņām. Tagad es gribētu dot vārdus trim minūtēm Ričardam Ešfortam. Priekšsēdētājs saka atvainojos, nu pat ieraudzīju, ka ir zilā kartiņa Durants kundzei, vai jūs piekrītat uzklausīt jautājumu? Hercogs kundz lūdzu. Paldies, es runāšu pavisam īsi. Mēs nu pat sākām runāt parlamentā par enerģētikas jautājumiem līdz 2050. gadam. Un šeit nav runa par eh, lietām, kas sākās pirms daudziem gadiem, bet par to, kas notiks nākotnē. Mēs zaļie neatbalstam šo 2050 eh, enerģētikas ceļu kārti kā zaļie. Un mums šeit jāgaida rezultāts varbūt daudzus gadus. Durants kundze lūdzu. Nu jā, tieši tāda jau ir tā problēma. Šeit mēs runājam par pagātnes tehnoloģiju. Ātomu tehnoloģijas ir pagātne. Mums tas būtu jāatmet. Mums šeit būtu jāatmet doma par kodolu šķelšanu tā ir kaut kāda ideoloģiska doma, kam cilvēki grib ticēt, bet mums nav nekādu pierādījumu, ka līdz 50. vai 80. gadam tas ļaus risināt mums enerģētikas piegādes problēmas. Mēs esam apmeklējuši šo vietu, un, ja saņemtās abot, atbildes nebija pārliecinošas, un tāpēc es nesaprotu, kāpēc mums pie šī projekta jāturās. Paldies, tagad trīs minūtes Ričardam Ešvardam lūdzu. Uh. Priekšsēdētāja komisāra. Es gribētu teikt jums, ka Lielbritānijā mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka Eiropa joprojām ir izpētes priekšgalā. Ir tīpaši saistībā ar mm, nākotnes projektiem enerģētikas jomā. Tādā ziņā mēs atbalstam ITER projektu. Tieši tāpēc mēs atbalstam arī šo vienošanos ar padomi. Mēs saprotam, ka Tādējādi tiks piešķirti papildus līdzekļi šim te projektam un tāpēc mainam budžetu. Es gribētu šeit varbūt runāt arī par savām interesēm, jo izpētes laboratorija ir eh, manā vēlēšanu apgabalā. Bet es gribēju teikt, ka ja mēs piešķirsim naudu šim projektam, mēs nodrošināsim darbu vairāk kā 500 pētniekiem. Uh, Un šeit es runāju par cilvēkiem, kas strādā pie jaunām, ļoti uh, modernām tehnoloģijām, un mēs nevaram atļauties šos cilvēkus zaudēt. Bet, komisāri, man ir jāsaka, ka ja mēs runājam par šādu tehnoloģiju, tad vienmēr šādas tehnoloģijas uh, tiek ieviestas vai veidots ar kavēšanos un prasa lielus līdzekļus. Tāpēc es gribēju runāt par sekojošo. Pirmkārt, papildus finansējums ir jāatrod esošajā budžetā. Un es saprotu, ka ar šo vienošanos mēs neaicināsim vai neliksim dalību valstīm papildus līdzekļus iemaksāt. Un tas ir pareizi, jo dalību valstīm ir budžeta problēmas un ceru, ka tā būs arī 2013. E, gadā. Otkārt, šeit mēs runājam par nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs radām finanšu disciplīnas, kultūru, izpētes kopienās. Tieši tā, un svarīgi arī ir tas, ka šajā parlamentā mēs nodrošinam atbildīgu kontrolas mehānismu šajā jomā, un tieši tāpēc mums ir jābūt informācijai. Uh, Komisāri, es gribētu jūs aicināt nodrošināt mūs ar šādu informāciju, lai varam pieņemt attiecīgi lēmumus. Treškārt, lai veicinātu iepriekš teikto, ir ārkārtīgi svarīgi, ka ITER tiek iekļauts nākošajā finanšu plānā, kā jau tika teicis Haglunda kungs. Tam būtu jābūt budžetā un arī būtu attiecīgi jākontrolē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, uz divām ar pus minūtēm Andrēsens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu pret šo tehnoloģiju. Tomēr, kad mēs runājam par ITER, komisijai būtu jāmācās bijis no savām kļūdām. Diemžēl tā nav noticis. Piemēram, Galileo projekts sākotnēji tika izvērtēts kā 7 miljardus vērts 2000. gadā, bet 2010. gadā šī summa jau bija 22 miljardi, un izmaksas tikai turpināja augt, un galu tam nevarēja redzēt. Šādas paralēles rada bažas. ITER projekts apgalvo, ka var izveidot tikai sākotnējo mm, iekārtas versiju līdz 2018. gadam un sākotnēji eksperimenti nenotiks līdz pat 25. gadam. Šīs te izmaksas varētu divkāršot sākotnējās celtniecības izmaksas no 5 līdz 10 miljardiem. Un vēl nākošo 20 gadu laikā 5 miljardi būs jāiegulda. 90% eh, šī projekta finansē dalību valstis. Uh, un mēs gribam zināt, kādas tad būs tās gala izmaksas. Nodokļu maksātājiem ir jāzina, cik tad būs jāmaksā, jo viņi par to maksā, bet šis parlaments turpina atbalstīt šo projektu finansiāli, kas jau tāpat ir maksājis vairāk kā 50% vairāk kā sākotnēji tika lēsts. Šī līdzekļu izmantošana ir katastrofāla. Livandovska kungs teica, uh, ka 2011. gadā bija budžeta atlikums 1,5 miljardi eiro, bet pirms dažiem mēnešiem viņš mums saka, ka mums jau 11 miljoni pietrūkst. Vai viņš patiešām zina, cik tad ir naudas bankā dienas beigās? Visi to zina. ITER, tāpat kā Galileo un Eiropas budžets kļūst par absurdām lietām, bet nodokļu maksātāji par to nebūtu nesmējis, jo viņiem par to ir jāmaksā. Tāpēc es gribēju teikt, ka mums ir pilnīgi noteikti jābeidz šis projekts. Paldies! Paldies! Un tagad pusotra minūte ir Remeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie klātesošie! Es varu atbalstīt uh, priekšlikumu par ITER papildu finansējumu, un iemesli šeit ir vairāki. Pirmkārt, tādēļ, ka es uzskatu, ka uh, kodols sintēze ir nākotnes um, tehnoloģija. Mēs varam, nevaram izvairīties tagad no šādiem, no, no šādiem projektiem, un Eiropas parlamenta mēs tagad esam gatavi atbalstīt šo pieeju Un ņemot vērā to, ka šis projekts jāturpina atbalstīt, mums ir jāsaprot, ka finansējuma problēmā netiks atrisināta tagad ar vienu šo lēmumu, ir jāsaprot, kuri no projektiem ir būtiskākie. Es uzskatu, ka šis ir viens no tādiem projektiem, tāda projekta kā ITER tiešām jāatbalsta arī tādēļ, ka līdzīgas programmas eksistē ASV, un mēs nevaram visu laiku zaudēt konkurences cīņā. Būtu arī ļoti nepareizi tagad apturēt projekta finansējumu, kas jau ir noiets, varētu teikt, pusceļš. Interprojekta rezultāti noteikti nākotnē tiks izmantoti. Lielas paldies! Un tagad lūdzu pārējie runātāji Pirmām kārtām garīga Polēdo kungs, jums ir divas minūtes. Muchas gracias, eh, presidente, señor komisario. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais komisāra kungs. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas tik vēlā vakar stundā diskutē par šo svarīgo jautājumu par budžeta grozījumu numur 1 šķērsvītra 2012. Patiesībā tas ir brīnums, brīnums uz šīs zemes, ka komisijai kopā ar parlamentu ir izdevies vienoties par šā budžeta grozījumu pieņemšanu. Es vēlētos sveikt gan Balcānī kundzi, gan arī tos, kuriem ir izdevies rast šos 1300 miljonus eiro papildus finansējumu. Mēs runājam par uh, 15% pieaugumu, un mēs nerunājam par to, kā šī nauda sadalīsies turpmākajos gados. Tas nozīmē, ka mums ir izdevies eh, it kā laust padomas stīvēšanos, jo mēs esam pierādījuši, ka ir jauni un eh, daudzsološi zinātniskie pierādījumi šā projekta īstenošanai. No parlamenta puses mēs vienmēr esam vēlējušies ITER projektam atvēlēt daudz vairāk naudas, un tas jau arī ir parlamenta uzdevums aizstāvēt zinātnes un pētniecības idejas. Komisija vienmēr ir gājusi mūsu pēdās. Es uzskatu, ka 2013. gadā paredzētais papildu finansējums 360 miljonu eiro apmērā ir svarīgs un mums visiem kopīgi šī nauda ir jāatrod šis budžeta grozējums ir jāuztver, politi, ir jāuztver pozitīvi. Es nesaprotu, ko saka tie deputāti, kur šeit piesauc krīzi krīzes garā galā. Mēs tikko dzirdējām, ka mūsu kreisā spārna kolēģi e, teica kaut ko par novecojušu projektu. Nē, ITER projekts ir viens no vadošajiem projektiem pasaulē, kas ļaus mums turpmākos 5-10 gadu laikā redzēt, ka mēs kļūsim energo neatkarīgi. Es uzskatu, ka ir nepareizi, kā mēs dzirdējām no zaļo grupas, uzskatīt, ka šis projekts ir novecojis. Now... Paldies! Un tagad eh, zilā kartiņa no Durānas kundzes. Durānas kundze, jūs varat uzdot jautājumu. Eh, paldies, ka jūs akceptējāt šo manu jautājumu. Es eh, patiesībā nesaprotu, ka jūs projektu uzskatiet par zinātnes un pētniecības flagmani. Es nesapratu to, ka jūs uzskatiet to par ieguldījumu nākotnē, un jūs pieminējāt, ka tas atrisinās Eiropas Savienības energoatkarības problēmas. Nē, mums budžeti ir jāizpilda, un eh, dalību valstīm šobrīd papildus finansējumu nav. Kā jūs variet apgalvot, ka šis ir e, jaunradas projekts? Vai jūs atbildēsiet? Jā, paldies e, Durānas kundzei par jautājumu. Tas, ka zaļo grupas pārstāvis man saka, ka vajadzētu stāvēt ar abām kājām uz zemes un raudzīties nākotnē, tas ir patiesībā dīvaini, jo, protams, ka daļa no politiskiem projektiem runā par to, ka mums vajadzētu rast jaunas alternatīvas energoprojektiem. Šī ir ļoti laba un jauna alternatīva. Varbūt jums tā nepatīk, un tomēr tas ir viens no risinājumiem, kā Eiropai tikt vaļā no energoatkarības. atkarības. Runājot par tehnisko projekta attīstību, tad es uzskatu, ka ir ārkārtīgi lēti tikt vaļā ar 360 papildus miljoniem. Tagad ir kaut kunds divas minūtes. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Runājot par to, ka kodola sintēze mums varētu pie piedāvāt gandrīz tī, pilnīgi tīru un bezgalīgu energoavotu. ITER projekts, kuru šobrīd ir paredzēts uzcelt Francijā, tas patiesībā ir nākamās paudzes kodola sintēzes reaktors, un tas varētu palīdzēt Eiropai kļūt par pasaulē vadošo šādu reaktoru celtniecībā. Mums projektam ir jārod nepieciešamie finanšu resursi, un 2011. gada decembrī līgums, kas ir panākts starp komisiju un parlamentu, ļaus š, ļaus rast nepieciešamos līdzekļus ITER projektam 12. un 13. gadam. 1,3 miljārdi eiro, no kuriem 100 miljoni ir paredzēts piešķīrumos jau 12. gada budžetā, 360 miljoni ir paredzēti 2013. gada budžetā, un eh, sliekšņi pirms, eh, pirmajai A izdevuma kategorijai tiks eh, palielināta par 840 miljoniem, 650 miljoni šogad vien un 190 miljoni 13. gadā. Es atbalstu pārliecību par to, ka 12. gada budžetā mums vajadzētu iekļaut grozījumu par ITER projekta finansējumu palielināšanu. 650 miljoni papildus 12. gadā ir nepieciešami tas ir tikai 11. gadā parakstītās vienošanās izpildījums. Tagad Henīna kungs. Paldies! ITER ir tāds liels uh, izpētes projekts, pārobežu sadarbības projekts, kas uh, piedāvā mums lieliskas izredzes nākotnē. Šeit mēs runājam par ilgspējīgu, atjaunīgu enerģijas resursu par zemu cenu. Un to mēs nevaram attiecināt uz citiem enerģijas avotiem. ITER ir ārkārtīgi svarīgs eh, cilvēces nākotnē, jo pieprasījums pēc enerģijas tikai palielināsies. Bet, ja mēs atbalstam ITER, tad mums būtu jāpagriež mugura pret citiem projektiem enerģētikas sektorā. Mums ir nepieciešams lielas kompānijas šajā sektorā, kas ir spējīgas tikt galā ar dažāda veida izaicinājumiem, kāds, piemēram, ir ITER. Mums ir jāskatās uz to ekoloģiski, jo mēs nevaram nodalīt koncepciju, dizainu, izpēti, transportu un izplatīšanas tīklu, neradot pārmērīgu līdzekļu izmantošanu. Homairas kundze. Paldies priekšsēdētāji komisāra kungas, cienījamie kolēģi. Par ITER runājot, mēs šeit runājam par ilgtermiņā pētniecības projektu un sekas ir tādas, ka ja uzreiz ir kāda krīze vai kāda problēmiņa, mēs atsakamies no tā, kas ir apsolīts un kas ir plānots šajā ārkārtīgi svarīgajā pētniecības jomā, kas ir enerģētika. Mēs nevaram vienkārši teikt, ka mums ir krīze un līdz ar to atsakamies no līgumiem, atsakamies no nākotnes tehnoloģijām. Daži teica, ka šī tehnoloģija jau ir pagātnes tehnoloģija. Tā tas nav, jo šeit ir 30 gadu uh, pētniecības projekts, 30 eh, gadu process, un skaidrs, ka pirms 30 gadiem pat datoriem nebija tādas kapacitātes kā mūsdienās. Un paskatieties, kas tagad ir noticis, kādas ir progress, runājot par pēt, pētījumiem saistībā ar, ar temperatūrām, ar materiālu izturību. Ja mēs vēlamies šādus projektus, tad ir skaidrs, ka šie milzīgie projekti ir jāfinansē no paša sākuma līdz beigām. Manuprāt, tas ir arī tāds mācību process mums. Skaidri saprotot, kā tas ir ar projektu vadību, ar lielu projektu vadību. Uh, Ja mēs uzsākam šādus projektus, tad ir ļoti svarīgi, ja no plēno paša sākuma eh, šie projekti tiku profesionāli pārvaldīti, lai būtu precīzi un realistiski aprēķināts, um, kādas būs izmaksas, nevis vienkārši tā politiski smuki. Tikpat svarīgi ir nodrošināt kontroli un lai uh, projekts tiktu pienācīgi uzraudzīts, lai būtu precīza informācija mm, vidusposmā par uh, reālajām izmaksām. Šis pētniecības projekts ir ilgtermiņa projekts, mēs nevaram to attiecināt uz kādu īsāku periodu. Tieši tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams šo projektu turpināt. Esmu bijusi klāt un man ir cits priekšstats nekā jums, Durāns kundze. Manuprāt, šeit mēs runājam par perspektīvu, nākotnes perspektīvu. Lielas paldies! Un tagad Franko kungam ir viena minūte. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Esmu ļoti gandarīts ar šo uh, budžeta grozījumu priekšlikumu, kas 29. martā jau tika apstiprināts budžeta komitejā. Un tas nozīmē, ka mēs neatsakāmies no strateģiska projekta, kurā Eiropas Savienībai ir vadoša loma Un nākotnē, pateicoties šim projektam, mums būs labi rezultāti. Šobrīd projekts tiek apstrīdēts, respektīvi ir problēmas ar finansējumu. Piemēram, Japāna savukārt savus, savus solījumus ir pildījusi. Savādāk, ja mēs tagad nepiešķirsim finansējumu, tad simtiem pētnieku būs bez darba Tagad uh, ITRA e projektā strādā simtiem cilvēku, un līdz 2015. gadam ir paredzēts uh, uzsākt jau arī būvniecības posmu, kur būs arī vairāki tūkstoši darbinieku, tāpēc, manuprāt, nedrīkstam tik viegli atteikties. Es tam pabeiguši tagad ar runātājiem, un tagad mums ir brīvais mikrofons. Viens runātais ir pieteicies, un tā ir Bazēsku kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti gandarīta par no nu, līgumu, ko noslēdza trīs uh, Eiropas Savienības institūcijas par papildu ITER projekta izmaksām. Manuprāt, tas ir panākts ar to, ka mēs esam ietaupījuši citās budžeta līnijās un neesam apdraudējuši finansējumu citiem svarīgiem projektiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo ITER ir viens no ambiciozākajiem pētniecības projektiem visā pasaulē. Šī projekta rezultāti varētu atvērt reālu ceļu pieejamai un tīrai enerģijai. Tāpēc es atbalstu ideju par to, ka būtu nepieciešams starptautiskajam projektam piedāvāt ilgtermiņa stabilu finansējumu. Eiropas Savienības uh, uzdevums ir nodrošināt projekta rezultātus nodrošināt finansiālas izmaksas un starptautiskās saistības šādā veidā tiks ievērotas. Paldies, un tagad lūdzu komisārs Levandovski. Prieksēdētāja kungs, divi īsas dabas komentāri. Tātad ITER ir starpkontinentāls projekts, un eh, vēlētos eh, tikai pateikt, ka, lai mēs izpildītu mūsu, ap, mūsu apņemšanos starptautiskā līmenī un mūsu apsolījumu starptautiskā līmenī, tas ir Eiropas Savienības labās labas saglabāšana. Bet patiesībā jautājums par finansējumu ir saistīts arī ar projekta pārvaldības problēmām. Un labā ziņa varbūt ir tāda, ka projektu auditēs revīzijas palāta un projekts tiks iekļauts tādējādi arī budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā. Un es ceru, ka tas, izdo, tas ļaus mums izvēli, izvairīties no milzīgas izmaksu palielināšanas. Andrēsens kundzei varbūt vēlētos eh, pastāst, pa, atbildēt par 11. gada budžetu. Tātad 11 miljārdi eiro bija nauda, kas netika samaksāta adekvātiem pētniecības projektiem divu iemeslu dēļ. Vispirmām kārtām mums nebija šīs naudas, un otrām kārtām finanšu regulas elastības dēļ. Un tas tāpēc rada arī problēmas 12. gadā, kādā veidā no 12. gada budžeta rast šo finansējumu, lai izmaksāt to naudu, kuru mēs jau esam apropriācijās paredzējuši. Tātad kādā veidā sabalansēt kaut kur varbūt neiz, kaut kur varbūt neizmaksā 12. gadā, tātad 11. gadā mums bija jāsamaksā 11 miljoni, bet miljardi, bet mums šīs naudas nebija. Priekšsēdētājs, noslēgumā došu vārdu Balzānī kundzē. Lūdzu. Paldies! Paldies pilnīgi visiem, kur piedalījās debatēs par ITER projekta finansējumu papildināšanu. Lielākā daļa no jums atbalstīja šīs izmaksas. Un, protams, kā jau varēja paredzēt, tad diskusijās mēs daudz runājām par šo projektu pēc būtības. Es vēlētos atgādināt visiem, kurus tas interesē, ka šobrīd patiesībā runa iet par uh, 11. gada decembrī parakstīto līgumu. Tas bija tas e, pēdējais punkts, ar kuru mēs vienojāmies starp institūciju līmenī par 12. gada budžetu. Tātad e, decembrī tika noslēgts 12. gada budžeta sarunas, un tajās tika iekļauts šis finansējuma palielinājums. Tas nozīmē, ka mēs tagad, aprīļa beigās, pabeidzam jau decembrī nolēmto. Finansējums ir ārkārtīgi svarīgs, un patiesībā šādiem projektiem ir paredzēts finansējuma izmainījums, palielinājums, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai šādi projekti tiktu finansēti budžeta rāmjos. To es vēlētos uzsvērt savos noslēguma vārdos. Es patiesībā uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi priecējoši, ka diskusijās starp dažādām institūcijām mums izdevās vienoties, un tas bija arī labs sadarbības rezultāts. Ceru, ka mēs tā strādāsim arī turpmāk. Paldies, saka prieksēdētājs. Mēs eh, pulkstens 12. rīt balsosim par šo ziņojumu, un tagad debats par šo jautājumu ir be beigtas. Bodem. Dāmas un kungi, Nākamais jautājums šodienas diskusijā ir Kačmāreka kunga ziņojums